in the crowd. Godīgi, godātie kolēģi, skaļā balsī sauc priekšsēdētāji, gribu sākt darbu, un vispirms man jānāk lejā ar paziņojumu. Kamēr jūs ieņemsiet vietas, to arī jums izklāstīšu. Es gribēju jūs informēt, ka pirmdien kopā ar padomus priekšsēdētāju un saskaņā ar 74. reglamenta pantu. Priekšsēdētājs parakstīs sešus tiesību aktus, kas pieņemti koplēmuma procedūrā. To nosaukumi tiks publicēti protokolā, kas pievienots, eh, kas, kas attieksies uz šo sēdi. Un tagad lūdzu deputāti, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt balsošanu. Un kā vienmēr var jums pastāstīt, ka es ne, nelasīšu, neteikšu skaļu skaitļus. Balsojuma rezultātos nē, tie būs redzami uz ekrāniem. Un neteikšu arī paldies tik bieži, kā varbūt daži citi priekšsēži. Paldies, saka priekšsētā. Un tā tad Pirmais, eh, pirmais jautājums vienkārši tās procents ietvaros 138. reglamentu pāns par Skurijas kunga ziņojumu par Eiropas brīvprātīgo ga darba gadu. Referents šķiet vēlas izteikties. Skurijas kungs, lūdzu. Pavisam ātri, saka referents. Paldies, ka devāt man vārdu. Es gribēju tikai pateikties šim parlamentam un visām komitejām, kas strādāja pie šī dokumenta. Darbs bija ļoti labs, konstruktīvs. Paldies jums, paldies referentiem, paldies visiem ēnu referentiem. Domāju, ka ziņojums, pie kā esam strādājuši, pie kā esam nonākuši, parāda, cik ļoti svarīgs ir brīvprātīgais darbs.